sodiem Malaizijā. Un došu uzreiz vārdu kolēģiem. Pailērs kundzei vispirms. Priekšsādātāji, komisāri, kolēģi, Malaizija ir rakatīgi iespaidīga valsts, kurai ir spēcīgas tradīcijas un bagāta kultūra. Kā ASEAN delegācijas locekļi mēs esam bieži vien pieredzējuši to, cik ātri un cik iespaidīgā veidā šī valsts ir attīstījusies. Arī tas, ka tā ļoti strauji attīst savu ekonomiku. Ir mm, tiešām nostādījis Malēziju ļoti iespaidīgās pozīcijās. Tā ir viena no desmit a, straujāk attīstošiem darba tirgus valstīm. Un tieši tāpēc manai pārliecībai un arī tie visi, kas kolēģi ir parakstījuši šo uh, rezolūciju, ir pilnīgi nesaprotami, ka par spīčiem progresam Malaisija tik uh, stingri turās pie šiem senajiem soda veidiem, kur tā ir paņems no koloniālismu laika, kas īstenībā ir pašā Eiropā, jau bijis izplatīta vēl tikai viduslaikos. Līdz ar to Malaisija pārkāp jebkāda veida ANO cilvēktiesības. Un mēs uzskatām, ka strauji pienācis laiks šīs lietas mainīt. Arī harta, ko mēs esam redzējuši ASEAN valstīs, kas spēkā, kur arī preambulā vairākos pantos ir norādīts, ka ir noteikts, ka cilvēktiesību veicināšana ir viena no būtiskajiem ASEAN hartas pamatiem. Un tas ir svarīgi un saistoši arī pašai Malaizijai. Un viņa vienlaikus arī apsolījusi, ka ievēros cilvēktiesību principus. Un tieši to mēs vienmēr uzsveram, dodoties uz Malaiziju, sarunās ar visām ASEAN valstīm, un tieši tāpēc Eiropas parlaments arī šajā rezolūcijā to vēlreiz uzsver. Paldies, Bailers kundzei. Tālāk, kolēģi Šarks kundze. Priekšsēdētāji, kolēģi, Personu sodīšana sitieniem ar nūju ir viens no miesas sodu veidiem, un tas rada nopietnas bažas. Desmit tūkstoši cilvēki, kad tiek eh, piespiest šādi sodi, un tas īpaši skar arī daudz uh, imigrantu, un tas īpaši ir satraucoši. Jo mēs skatāmies arī Malaiziju, ko norāda viena no, uh, kā to norādījis augstais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos, ir pilnīgi nepieņemams. Un bieži vien personas netiek īstenībā informēts par šādu sodu iespējamu aizstāvību un par iespējamu juridiskām konsultācijām pirms šādas sodu piemērošanas. Tāpat to ir norādījuši 8000 advokātu, ir, Malaisijas advokāti ir aicinājuši atcelt šādu sodu veids. Arī norodot, ka ir jāievieš um, moratorijas par šo jautājumu, strādājot vienlaikus pie šī likuma normas vispārējais atcelšanas. Tieši tāpēc ir izstrādāts arī attiecīgas rekomendācijas par miesu sodu atcelšanu. Paldies! Tālāk Lohvīlērs kundze. Paldies priekšsādātājiem! Piedāvātā rezolūcija ar to mēs nosodām mm, sitiens ar nūju kā miesodu veidu. Tas ir nepieņemams veids, tas tiek uzskatīts par vecmodīgu, novecojušu um, audzināšanas metodi, bet tā tas nav. Tas īstenībā ir pazemošs cilvēku cieņu aizkarošs soda veids. Uh, un tas ir pret cilvēku saprātu, un tas ir aizliegams. Kas par to vēl šaubās, tam vajadzētu apskatīt video materiālus, kas tieši parāda, kā tas tiek piemērots praksē. Ņemot vērā brutalitāti, tas tiešām vispār nav iztalojums, kāda veida ciešanas un pazemojums tas ir, un arī spīdzināšana. Mēs redzam, ka tas tiek piemērots pār 76 nosiekumu veidiem, un tas nozīmē, ka turpat 6000 personas, 10 eh, tūkstoši personas ik gads Malaisijā cietumos saņem šādus sodus. Un īpaši tas nozīmīgs un sāpīgs ir imigrantiem, kas nonāk Malaisijā bez jebkādiem dokumentiem un nereti arī narkotisko vielu atkarībā. Un tas norāda to, ka 350 līdz 900 tūkstoši personas šādā veidā tiek skartas. Tieši tāpēc mēs vēršamies pie Malaisijas valdības, lai šo ļoti cilvēkus cieņu aizskarošanu pazemojušo sodu veidu atceltu un izstrādātu jaunas tiesiskās normas, kas atceļ šāds novecojušs likums. Malaisija ir viena no ANO cilvēktiesību padomas locekļiem, un kā norādīja arī man kolēģe, šādi no, nūjas sitieni ir piemērojami ķermeņa um, bojājumiem, ķermeņa ievainošanai, un tieši tāpēc mums ir jāizstājas par to aizliekšanu. Paldies! Paldies! Tālāk, kolēģis Danoks. Priekšsādātāji, Malaisija ir tā ir pietuvinājusies vairāk tādai islāma pārvaldībai, un tas ir nopietnas bažas. Visnībā Malaisija varēja būt nopietnas Eiropas Savienības sabiedrotais demokrātijas veicināšanā, ņemot vērā tā strauju ekonomisko attīstību. Mēs redzam, ka diemžēl tas tā nav. Un ja nu mēs šodien izceļam Malaiziju, kas ir galvenokārt musulmaņu valsts, uh, Un tur ir saprotams, ka īstenībā šāds soda veids piemērot daudzās musulmaņu valstīs, kas izmanto šariet likums, un tos atsaucās arī uz Korānu. Īstenībā sitiena ar nūju ir diezgan tāds pat maigs soda veids pretstatā tam, kas tiek īstenots daudzās musulmaņu valstīs, piemēram, pat, kur cilvēkiem tiek atsevišķi nocirst orgāni. Un līdz ar to Singapūra, piemēram, arī piešķir sitienas ar Nu, jo, un tāpat arī atsevišķās Indijas provinces, kas arī ir apvienoto nāciju cilvēktiesību padoms loceklis, arī izmanto citiem ar nūju. Tātad mums vajadzētu, protams, arī aicināt visas citas valstis aizliegt to. Un es ceru, ka Malaisija varētu būt viens no paraugvalstīm tādā ziņā. Bet mēs, um, mēs vēlreiz varam uzsvērt, ka saskaņā starptautiskām tiesībām ir nelegāli šādi soda veidi. Paldies! Tālāk, uh, pasaulkungs. Priekšsādātāji, ja jūs kādu mīlat, tad jūs arī daudz ko pieprasat. Un arī tās valstis, ar kurām mums ir īpaši ciešas attiecības, nu tās ir m, mm, attiecīgi citā kategorijā nekā, piemēram, atsevišķas kategorijas kā diktatūras. Malaisija ir viens no Eiropas Savienības sabiedrotajiem partneriem. Un, un viņi savu konstitūciju veido arī saskaņā ar Eiropas konstitūciju. Un tāpēc mums ir ļoti nopietni jāpievērš uzmanība tam, kas notiek Malēzijā. Un kolēdētais kolēģi Tanok, to viss nav ieviesuši musulmaņi un šarietu noteikumi, bet gan britu koloniālisti. Un tas, ko jūs vairs nepiemērojat Lielbritānijā, tad arī vajadzētu atcelt Malēzijā mums ir tiešām jāskatās, ka šī antikvārie, tad, tad jau sensenie novecojušie soda veidi būtu jāatceļ pilnībā, jo kas galu galā ir pret cilvēktiesībām. Un pavisam skaidri jāpasaka, Malaizija ir valsts, kurā šāda tolerance pret dažāda veida reliģiskām kopienām ir nodrošināta. Un tā tam arī būtu jānotiek. Tieši tāpat arī turpināsies. Un īpaši ņemot, ka Malaizija ir Eiropas ciešais sabiedrotais un ir jāpārvar šādi barbariskie sodveidi. Paldies! Tanokungs vēlas uzdot papildu jautājumu. Uh, Es gribu uzdot jautājumu Poselta kungam. Man, protams, ir milzīga cieņa pret viņu. Es neesmu starptautisks uh, jurists, bet es neredzu nekādus, pie, nekādus pierādījumus starptautiskajā tiesī, tiesību aktos, ka pēršana būtu aizliegta. Nē, tur ir aizliegta jā, cil, nozieguma pret cilvēks, genocīds un tam līdzīgi. Bet pēršana nav aizliegta ar starptautiskiem tiesību aktiem. Un konvencija par vēršanos pret spīdzināšanu ir tāda, ko Malaizija nebūtu nav ratificējusi. Tur ir teikts, ka pēršana var izvērsties par spīdzināšanu, bet neviena nevienmēr tie, tieši tā tas ir, un tāpēc vai varētu man kāds pastāstīt, kāpēc pēršana ir tik uh, pretlikumīga, jo starptautiskos tiesību aktos tas nav pateikts. Es domāju, ka šāda faktu nepareiz konstatācija mūsu parlamentu liek kaunā. Posāt kungs vēlties atbildēt. Nu, es to uztveru kā jautājumu, un es uzskatu, jā, tas ir jāsaprot, ka citiem ar nūju ir uh, spīdzināšana, un tas nozīmē, ka uzreiz tiek pārkāpt starptautiskās tiesības vienalga, vai valsts ir to ratificējusi vai nav. Dank, Paldies pasaukungam. Tālāk minūte 30 Veržjā kundzē. Merci, monsieur le président. La... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Malāzija ir viena no tām daļajām, no tā valstīm, ar kurām uh, sadarbība Eiropas Savienībai ir izvērtusies gan pozitīvi, jo īpaši ekonomiskas jomā, ekonomikas jomā, bet arī sociālajā jomā. Arī runājot par izglītību un par sieviešu aizsardzību un neaizsargāto grupu aizsar, aizsardzību. Bet uh, cilvēktiesību situācija šai valstī ir diezgan nožēlojama. Šī situācija, par kuru runājam šodien, ir uzskatāms pierau, paraugs. Uh, Kaut arī mazā, ma, Malēzija ir parakstījusi eh, dažādas konvencijas, piemēram, par cilvēktiesībām un arī uh, starptautisko konvenciju pret spīdzināšanu. Tā ir viena no tām valstīm, kas arī izmanto nāvis sodu, un tas tiek obligāti izmantots uh, narkotiku tirzniecības gadījumā. Un tiek piemērot šie sodi visiem sievietēm, vīriešiem un pat bērniem, kad viņi neklausa skolā. Vēl ļaunāk. Cilvēki, kas tiek, eh, kas tiek pakļauti pēršanas sodam, uh, arī, arī piedzīvo to, ka viņu klātbūtnē, ka, ka šie sodi tiek izpildīti ārstu klātbūtnē, kur uzdevums ir atdzīvināt noģībušos pārkāpējs. Šodien ir jau kopš 2002. gada dienā, eh, kad tika izveidots šis eh, aizliegums attiecībā uz imigrāciju šo miesas, miesas sodām tiek pakļauti ļoti daudz cilvēki. Eiropas Savienība ar savu redzamo lomu varētu izdarīt spiedienu, lai tomēr šis miesas sods tiktu atcelts. Tas būtu kaut kas, ko mēs varētu darīt Malēzijas labā. Paldies! Paldies! Es zinu, ka es mēģinu, protams, E, mēģināt tas izpratni, bet es nedrīkstu pieļaut tādu situāciju, jūs vairāk par trešdaļu pārspēj, e, pār, m, mm, iztērējat savu runas laiku. Galu galā mums tuvēs Ziemassvētki, tas nenozīmē, ka tomēr būšu pārāk dāsns. Un līdz ar to man būs ļoti precīzi jāievēro, jo galu galā jautājums arī par vienlīdzību pieeju. Tālāk, kolēģis Prēda. Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu sākt ar to, ka pastāstīšu par eh, Amnesty International datiem. Tie ir eh, decembra 2010. gada dati. Ap vismaz 10 tūkstoši cietumnieku un vismaz 6 tūkstoši bēgļu tiek eh, pērti Malaizijā katru gadu. Daudzi no šiem gadījumiem atrisinās cietumā, un, diemžēl, kā sacīja Tanākungs, Malaizija nav vienīgā valsts, kas izmanto šo vecmodīgo soda veidu. Te varētu pieminēt arī, pieminēt arī Singapūru, bet tas, kas man uztrauc Malēzijas gadījumā, ir tas, ka daudz lielāks noziegumu skaits tiek sodīts ar pēršanu. Konkrēti 66 Malāzijā, Malāzijā un 30 Singapūrā. Un te nav runa par um, vārdarbīgu vai seksuālu nu, raksturu noziegumu, bet arī par, piemēram, imigrācijas noteikumu pārkāpšanu. Un, kā sacīja Pasaule kungs, tā ir spīdzināšana, starptautiskie tiesību akti aizliedz spīdzināšanu. Paldies, Preda kungs, Paleska kungs. Diemžēl nevar uzstāties, jo viņš nav šeit, tā tad Jetemaki kundze uz vienu minūtu lūdzu. President. Priekšstādātā kungs, paldies. Parlamenta rezolūcija nāk īstajā laikā. Tūkstošiem cilvēku Malēzijā cieš no pēršanas ar nūju. Tas ir nehumāns, necilvēcisks soda veids. Tas būtu jāizliedz visā pasaulē. Pēršana ar nūju ir spīdzināšanas paveids. Saskaņā ar Amnesty International pagājušajā gadā Malēzijā tika nopērta muslim sieviete. Un iemesls bija tas, ka viņa bija dzērusi alu. Un arī imigrantu strādnieki un eh, bēgļi tiek pērti Malēzijā. Mēs aicinām Malēziju atteikties no pēršanas ar nūju, kā kā soda veidu. Mēs aicinām arī Malēziju pieņemt uh, tiesību aktus pret spīdzināšanu. Paldies! Paldies, Jetemeki kundze, un uz vienu minūti Jobrokungs lūdzu. Z satysfakcją odnotowujemy fakt rozwoju gospodarczego Esmu ar gandarījumu vērojis, kā ekonomiski attīstās Malēzija un ka valstī ar vien pieaug labklājība, taču mēs esam pārsteigti lasot Amnesty International ziņojumu, kurā atklājas, ka plaši tiek izmantots uh, pēšanas ar nūjsoda veids. Dažkārt Šis sodveids tiek izmantots arī par sīkiem pārkāpumiem, un jo īpaši cietsirdīgi tas ir attiecībā pret nelegāliem imigrantiem un arī citiem cilvēkiem, kam nav uh, attiecīgu dokumentu, kā piemēram bēgļiem no Birmas, bet jo īpaši cietsirdīgs šis sots ir tāpēc, ka tas ir saistīts ar šī soda vēsturu valstī. Daudzi pārkāpumi uh, tiek saistīti ar vietējām tradīcijām, reliģiskiem likumiem. Piemēram, Kart, Kartiki Harisu Kanu gadījums, viņu sodīja ar, ar pēršanu ar nūju par to, ka viņš dzēra bār, bārā alu. Paldies! Paldies, Jobra kungs, Paška kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Islāma tradicionālie noteikumi, šarajā likumi, kas tiek izmantot arī daudzās mērenās islāma valstīs, arī paredz miesas sodus eh, dažādiem pārkāpumiem. Eh, un te arī ir atkal pieminam tie seši pērieni ar nūju. Hamada Šāhā, kur ir. Sievietei, kas bija dzērusi alu pāra. Un ir arī speciāls iestādes, kas uzrauga kas uzrauga šo sodu piemērošanu, un eh, tātad šie eh, tika pērta šī 32 gadus vecā divu bērnu māte, un Nazarudina Kamarudina ir 46 gadus vecs eh, indonēziets, arī uh, tika pakļauts sešiem mm, pērieniem ar, ar noju, nu, trim gadiem cietumsodu. Un vēl ir daudz citu gadījumu, kas būtu pieminami. Šis pats lēmums tika izmantots uh, eh, Jemisona uh, eh, izglītības ministra gadījumā. Viņš attaisnoja šādus miesas sodus, kurus izmantoja skolas direktors pret nepaklausīgiem skolēniem. Tas, ko mēs spriežam šeit, nav nekas eksotisks. Tā ir reālā dzīve tā saucamajā mērenējā islāma valstī. Tāpēc, ja mēs varētu izmantot mūsu diplomātiju, lai palīdzētu cilvēkiem cīnīties pret miesu sodu, lūdzu, darīsim to. Paldies, Paška kungs! Tagad lūdzu citi runātāji, Sonija kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka mums ir jānosoda pēršana ar nūju un citi miesas sodi, kas tiek izmantot pret cilvēkiem. Malēzija nevar atsaukties uz savu um, kriminālu kodeksu, kur ir paredzēti 66 noziedzīgos nodarījumos pērieni ar, ar nūju, jo tas ir pret starptautiskajām tiesībām. Amnesty International vērš mūsu uzmanību uz daudzu nelegālo imigrantu likteni. Viņi tika pērti ar nūju. Malēzija var aizsargāt cilvēku tiesības. Un es domāju, tai būtu jāizrāda lielāka inicitīva un plašākas ambīcijas šajā jomā, un arī mums tas būtu jādara. Mums būtu jāizdara spiediens un, uz Malēziju. Cilvēktiesības un cilvēktiesība klauzulai jābūt ir priekšnoteikumam sadarbība ar jebkuru valsts, tā skaitā Malēziju. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais Černeskij kungs. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Malezja to... Priekšādātāji, dāmas un kungi. Malaizija ir viens no ekonomiskiem tīģeriem. Tā ir attīstīta valsts, un var būt par piemēru daudzām citām šī reģiona valstīm, visai Dienvidu Austrumāzijai faktiski. Bet šis te tīģeris tomēr tāpat laikās nu, pieredz būtiskas problēmas, un tā ir šī pēršanas kā miesasodu izmantošana. Protams, no vienas puses mēs jau varam teikt, lūk, mums jārespektē kultūras atšķirības, mums kā Eiropiešiem vajadzētu būt ļoti delikātiem, uzmanīgiem, necensties uzspiest savus risinājumus citām valstīm un tam līdzīgi. Bet šajā gadījumā, es domāju, mēs runājam runājam par cilvēktiesībām. Par cilvēktiesībām, kas ir kaut kas tāds, kas ir universāls, un šeit nav nekādas atšķirības ne kultūrās, ne reliģijās. Es domāju, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir pienākums aizsargāt cilvēktiesības. Ir taču cilvēkiem tiesības uz cilvēku cieņas pilnu dzīvi un pēršana kā miesasos pilnīgi noteikti tam neatbilst. Paldies, saka priekšādētais. Nākamā runātāja Mākovais kundze. Paldies! fizisku sāpju nodarīšana ir pret cilvēku cieņu un pēršana kā miesas sots pilnīgi noteikti ir cilvēktiesību pārkāpums. Cilvēkiem ir tiesības netikt spīdzinātiem, tiem ir arī tiesības netikt pakļautiem pazemojošai rīcībai. Malaizijā vairāk kā desmit tūkstoši cilvēki tiek pērti katru gadu. Ehm, ir pierādījumi, ka ļoti daudz no šiem upuriem bēršanas laikā zaudēja samaņu. E, tie, kas izpilda sodus, parasti ir e, gatavi pietaupīt atlikušo sodu šiem upuriem, bet ir arī tādi vairs e, varas pārstāvi, kas pa, izmanto par labu šīs, sev par labu šīs ciešanas un turpina šāda veida miesas sods. Tāpēc mēs gribam tomēr lūgt Malaisijas valdību strādāt pie tūlītāja moratorija attiecībā uz pēršanu kā miesas un pēc tam pieņemt attiecīgus uh, tiesību aktus cilvēku pēršana ar pātagoru nojām ir jāizbeidz. Paldies, Makovējs kundzei. Nākamais runātājs Pasēsko kungs uz vienu minūti. Pasēsko kundzes atvainojas. Paldies, priekšādātāji. Ir tiešām nožēlojami, ka Malaizijā pēršana kā miesas sots ir sasniedzis tik milzīgus apmērus. Tā vietā, lai samazinātu šādu veidu praksi, Malaizijas valdība šķiet to tikai mudina un atbalsta. Viņi neņem vērā cilvēktiesības šajā gadījumā. Viņi saka, ka pēšana kā miesas sots ir legāls, pieļaujams un nesamazina tā piemērošanas gadījumu skaitu. Bieži vien tie, kas izpild šo miesas sodu, pat saņem īpašu atlīdzību. Tas at, e, šāda veida sots tiek piemērots arī visiem nelegāliem imigrantiem, e, des, kas tūkstošiem vien ierodas šajā valstī katru gadu. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, lai šie upuri, kas ieceļo Almāzijā no citām valstīm, tomēr varētu saņemt taisnīgu tiesas prāvu, un viņiem vajadzētu nodrošināt visas aizsardzības tiesības. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Tagad nonākam pie brīvā mikrofona procedūras. Vispirms došu vārdu uz vienu minūti Reipakungam. Arvoisa puhemies, tuomioistuimen mä... Paldies, priekšādātāj kungs. Šāda veida sots, kur upuri piesien pie stāba un pēc tam eh, pa viņa muguru sita ar nojām ir ārkārtīgi pazemojošs sots. Malaizijā, diemžēl, šis sots ir pieņēmis buriski epidēmiskus apmērus. Miesas sodu izpilde Malaizijas valdības prāta ir veids, kā sodīt noziedzniekus. Ir pareizais veids, kā sodīt noziedzniekus, bet tas pilnīgi noteikti nav pieļaujams. Šāda veida nā, miesas sodi ir jāizbeidz, vienalga, kur un kā tas nenotiktu. Un ar šo rezolūciju parlaments pauž savu viedokli, darot to pamatot un aicinot Malaisijas varas iestādes tūlītēji apturēt šādu miesas sodu piemērošanu kas ir spīdzināšana, gan praksē, gan arī ar tiesību aktiem to izbeigt. Tātad. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Nākamā Geringer Dodenbergs kundze uz vienu minūti. Dziņkuja, panie priekšsādātāji. Paldies, priekšsādātāji. Pēršana ar nūju kā miesas sots ir ticis izmantots Malaizijā jau kopš Britu kolonizācijas laikiem, un nesen Malaizijas valdība paplašināja to noziegumu sarakstu, kam šāds sots tiek piemērot. Šobrīd tie ir 66 noziegumu veidi. Uh, šie aizturētie, piemēram, ne, nelegāli imigranti tiek turēti cietumā, viņiem netiek teikts, kad notiks pēšana, kā tas notiks. Tas ir pretrunājumi kādām tiesību normām. 60% no uh, pērtajiem ir nelegāli imigranti kas nesaprot, kas notiek. Valodu barjeras pēc viņi nezina, kas viņiem piespriests, kas notiek. Un uh, eh, Malēzijas varas iestādes neredz nekādu iemeslu, kāpēc šis tiesību akts būtu jāmaina. Viņi uzskata to par efektīvu līdzeklu, kā cīnīties pret noziedzību. Eiropas Savienība ir paredzējusi 17 miljonus eiro budžeta plānā, lai atbalstītu Malēzijas ekonomiku, un tāpēc es domāju, mums ir visas iespējas aicināt savam partnerim ratificēt ANO konvenciju pret spīdzināšanu un eh, stingri nosodīt pēršanu kā miesas, miesas sodu, jo tas pilnīgi noteikti ir pretējs, pret, pretrunīgi starptautiskiem standartiem. Paldies! Nākamai došu vārdu Kretūkundzei, lūdzu. Paldies priekšādātāji! Komisār kungs! Vairāk kā desmit tūkstoši pilsoņu katru gadu tiek eh, pakļauti pēršniekām iesodam Malaizijā. Tas ir eh, sots, kas tiek piespriedz par 66 noziegumu tipiem. Saraksts, kā jau tik minēts, pagājušajā gadā tika paplašināts. Tas rada bažas. Eh, tas tiek attiecināts uz cilvēkiem, kas ieceļo Malaizijā, un viņiem netiek sniegta nekāda veida informācija, viņi ne, viņam netiek sniegts tulkojums, nav nekāda veida juridiskas konsultācijas un palīdzības Un es gribētu aicināt Eiropas iestādes intensificēt visus centienus, kas vērsti uz šāda miesas soda izbeigšanu, jo gal galā tas nozīmē spīdzināšanu. Turklāt Eiropas varas iestādēm vajadzētu izdarīt, ies, izdarīt visu iespējamo, lai tiek nodrošināt nelegāliem imigrantiem taisnīgas tiesas iespēju. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Un noslēgumā došu vārdu komisijas eh, pārstāvim Piebalkungam vārdu lūdzu priekšādātāji godātie deputāti. Komisija nosoda pēršanas kā miesoda, eh, kā, kā miesoda izmantošanu. Tas ir pretrunā cilvēktiesī, starptautiskiem cilvēktiesību aizsardzības principiem, kā tie noteikti ANO konvencijās. Šie principi ir atspoguļoti arī Eiropas Savienības pamatnostādnēs Eiropas politiku sagatavošanai attiecībā uz trešām valstīm kas ir vērstas pret spīdzināšanu, cita veida nežēlīgu un pazemojošu attieksmi. Amnesty International ir izteikusies par šo, jā, par šo jautājumu Malēzijā, un tas rada bažas komisija. Līdz ar to vēlētos, labprāt vēlētos izvērst šo rezolūciju tā, lai tajā tiktu ietverts visas valsts, kurās uh, krimināla kodeksā paredzēta pēršana kā miesas sots. Eiropas Savienība kopā ar ANO e, regulāri ir pieminējusi jautājumu par pēršanu sarunās ar Malēziju. Atsevišķas dalību valsts to ir darījušas arī. Uh, ANO konvencijas ratifikācijas kontekstā, kas vērsta pret spīdzināšanu. Un ANO cilvēktiesību padomē par to tiek runāts šai periodiskajā pārskatā, par to ir runāts pēdējais šāds pārskats bija 2009. gadā. Pagājušajā nedēļ vien ANO seminārā, kas tika noturēts par godu cilvēktiesību dienai, uh, tika izteikti aicinājumi Malēzijai parakstīt šo no konvenciju, tīpaši šo konvenciju pret spīdzināšanu. Šis jautājums tika pieminēts arī 2010. gada sākumā, kad Eiropas Savienības misijas vadītājs tikās ar Malēzijas ārlietu ministru. Tas ir jautājums, eh, ko mēs pieminam vienmēr Eiropas Savienībai, jo Malēzijai drīz sāksies sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu. Un šajā nolīgumā būs iekļauti panti par cilvēktiesībām. Kad, no, kad šis nolīgums stāsies spēkā, mums būs pilnīgi noteikti skaidrs, formāls, oficiāls pamats, lai uzsāktu regulāru cilvēktiesību dialogu ar Malaiziju. Līdz tam brīdim mēs turpināsim šī, š, pieminēt šo jautājumu, asuriešķo šo jautājumu Mal Malaiziju pie jebkuras izdevības. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs komisāram. Tika iesniegti sešu rezolūcijas projekti.